arī no 9 rītā līdz 2.30 pēcpusdienā un tālāk no 3 līdz pusnaktī. Darba kārtība ir publicēta un tā ir pieejama Eiropas parlamenta mājaslapā. Sēdi slēdzu ar labnakti. Tīši taida. Hyvää yötä kaikille.